ka saņēma vēl vienu rezolūcijas priekšlikumu šīm debatēm, par kurām arī rīt būs pulksten 12. balsojums. Tagad ir mutisks jautājums komisijai par noteiktu transporta līdzekļu pieļaujamiem gabarītiem un masu. Un došu vispirms Brainam Simpsonam iepazīstināt ar jautājumu lūdzu 5 minūtes transporta komitejas vārdā es, es pārstāvu šo jautājumu un runa ir par lielajiem, lielajām kravas automašīnām. Un pagājušā gadā parlaments uzdeva juridisku jautājumu par to, cik tālu komisijai ir tiesības pieņemt noteikums attiecībā uz šiem automobiļiem, neiesaistot līdz lemšanas koplām procedūrā Eiropas parlamentu. Manuprāt, šis jautājums saistās ar drošību uz ceļiem, ar satiksmes drošību un pilnībā ietekme nav izvērā, izvērtēta. Komitejā mēs esam uh, viensprātis vai gandrīz viensprātis par to, ka šī jautājuma risināšanā ir jābūt koplēmumu procedūrai. Šeit nevar būt patvaļīga lēmuma pieņemšana, ir jāievēro juridiskā procedūra un jāuzklausa iesaistītie un eksperti. Un uh, jauna likumdošana, likumdošanas paplašināšana attiecībā uz šiem automobīļiem šobrīd vēl nav pietiekami, bet laiks vēl nav pienācis, lai varētu uh, šo likumdošanas paplašināšanu veikt. Pēc vairāku mēnešu pārdomām komisija uh, Uh, izvēlējās no jauna interpretēt pašreizējos noteikumus, atzīstot, ka pašreizējā direktīva tomēr nav pilnīgi viennozīmīga. Un pat Barozu, tiekoties ar Šulcu, atzina, ka jaunai likumdošanai ir jānāk esošās vietā, lai juridiskā skaidrība tiktu panākta pilnīgi. Uh, um, pašreizējā likumdošana nav skaidra, tā nerada tiesisko drošību, ir nepieciešams iesaistīt parlamentu un pilnībā pārskatīt likumdošanu attiecībā uz garākiem un smagākiem transporta līdzekļiem, par kuriem šeit ir runa. Ja jūs vēlaties ļaut šīm, da, šīm automobīļiem um, tad braukt arī pāri robežām, šķērsot robežu, tad ir vajadzīga koplēmuma procedūra, ir nepieciešama, kā es jau teicu, tiesiska skaidrība, un tas ir iespējams tikai koplēmuma procedūras ceļā. Viss šis jautājums ir tagad izrādījies viens liels juceklis un komisija ir vainīga pie tā. Komisijai ir jādod iespēju parlamentam īstenot savu līgumos noteikto likumdevēja lomu. Paldies! Paldies kolēģim Simpsonam. Tagad vārds eh, komisāram Kallasam lūdzu. Paldies! Godātā priekšādātājs kundze, godātie deputāti! Paldies jums, paldies arī transporta komitejai par iespēju pārunāt par direktīvas pārskatīšanu ar numuru 96, šķērsvītra 53, šķērsvītra EK. Un runa ir par garāku un smagāku transporta līdzekļu izmantošanas reglamentēšanu. Mēs saprotam, ka ir jāievieš lielāka skaidrība. Komisija ir pienākusi pārskatīšanas eh, beigu posmam, un mēs izmantosim ikdienas parasto likumdošanas procedūru, kurā tiek skatīts arī tehniskas um, tehniski kritēriji un parametri un citi jautājumi. Mēs koncentrēsimies uz izmaiņām, kas ļaus uzlabot um, intermodalitāti, ļaus uzlabot noteikumu īstenošanu, tiks ņemti vērā arī aerodinamikas parametri šiem transporta līdzekļiem. Tāpat tiks pieņemti noteikumi par maksimālojiem pieļaujamajiem gabarītiem un masu attiecībā uz šiem lielajiem kravas auto. Un uh, būs arī noteikumi, kas ļaus tātad, uh, nodrošināt, ierobežojot transporta līdzekļu masu, ļaus nodrošināt labāku drošību satiksmē. Likumdošanas procedūra, kas tiek piemērot šai direktīvai, um, tad šeit mēs ņemam vērā, protams, komitejas viedokli. Uh, un sekosim tam. Komisija grib teikt paldies par to, ka diskusijas starp abām institūcijām turpinās, un es ceru, ka tad, kad tiks pieņemts lēmums par direktīvas pārskatīšanu, mēs sekmīgi pārunāsim šo jautājumu līdz galam. Paldies, tagad došu vārdu. Baha kungam tautas partijas vārdā. Jā, dank, Frau Paldies priekšētē, godātais Kalasa kungs. Jūs vairāk kārt paziņojāt, ka direktīva 9653 tiks pārskatīta par atsevišķu transporta līdzekļu atļautajiem gabarītiem un masu. Un cita starpā tas ir vajadzīgs lai uzlabotu transporta līdzekļu aerodinamiku un drošību uz ceļa, paredzēts arī ņemt vērā ekoloģiskās prasības un jaunas tehnoloģiskās prasības. Mans jautājums ir šāds, vai komisija tiešām to darīs, ko jūs un, jū, un Barozo kungs apsolīja jūnijā proti nodrošināt lielāku skaidrību, juridisko skaidrību attiecībā uz šīm ļoti lielajām kravas mašīnām. Dažām dalībvalstīm šeit ir laba pieredze, citām tāda viduvēja, vēl cits atsakās no šo transporta līdzekļu izmantošanas daudz ir arī neatrisināti jautājumi attiecībā uz drošību uz ceļa, satiksmes drošību un arī tomēr šī iecere ir pretrunā principam pārlikt lielāku kvāru um, krāvu apjomu no ceļa uz sliedēm, tātad uz dzelzceļa. Es vēlētos, lai jūs tomēr darbotos roku rokā ar Eiropas parlamentu, izstrādājot pozīciju un pārskatot šo direktīvu citas starpā, ir jāpārskata arī efektivitāte un pašreizējās kapacitātes, un tas ir iespējams tikai kopā ar Eiropas parlamentu, lai novērstu vienpusēju interpretāciju no komisijas puses, jo no tās nevienam nekāda labuma nebūs, ne satiksmes dalībniekiem, ne rūpniecībai. Paldies sociālistu vārdā, kolēģis Alkadrāvī. Paldies priekšādātāji. Godātais komisārkungs, godātie kolēģi, komisijas um, atbildi nebija tik skaidra, lai varētu saprast, vai jaunā interpretācija vai izpratne tagad ir spēkā vai nē. Mums ir jautājumi par direktīvas pārskatīšanas saturu. Acīm redzot, komisija vienpusīgi, vienpusēji maina šo savu viedokli attiecībā uz to, ka šie milzīgie kravas auto, kas neatbilst noteiktiem parametriem, ka šīs, šie kravas automobīļi tagad ir atļauti Eiropas Savienībā. Vairāki kolēģi jums jautāja par to, bet jūs, at, jūs atbildi atstāja tādu pretēju iespēju tam, ko jūs bijāt solījis iepriekš. Nav arī skaidrs, kā īsti piemērot pašreizējos noteikumus un kā jūs tos īsti interpretēt. Mēs gribam tomēr sagaidīt demokrātiskas debates. Otrs runājot par saturu. Mūsuprāt, izmantojot šos milzīgos kravas auto, tas tomēr ir pretrunā Baltās grāmatas, Latvijā grāmatā minētajam principam, proti attīstīt transportu, investējot infrastruktūrā un padarot to ilgtspējīgāku. Tāpēc lūdzam jūs pievērsties eh, tomēr citiem jautājumiem Um Meisneres kundze. Ir jāzina arī, ka šis šo jautājumu mēs sākām apspriest tad, kad šādas lielas automašīnas vispār vēl pa ceļiem nebraukāja. Un situācija attīstījās tā, ka dažās valstīs tos šos milzīgās garās eh, kraus automašīnas sāka izmantot un bija attiecīgi vajadzīga atļauja un komisijai kom, bija jāsniedz informācija par to. Bet tagad jautājums ir par to, vai šīs krāvas automašīnas drīkst šķērsot valstu robežas, un, manuprāt, problēma nav viss ideoloģiska. Es pat esmu no lejas saksīs, un tur mums ir laba pieredze ar šiem automobīļiem. Runa ir par to, vai šie automobīļi drīkst čērsot robežu, un te parādās problēma, ka komisija ir devusi atšķirīgas atbildes. Vispirms tika atbildēts nē, robežu, pārobežu transports nav iespējams, un pretējā gadījumā būs brīdinājums. Uh, Tagad otrajā atzinumā, ko sniedza Kallas, nav bija teikts, ka nevar saprast, kāpēc gan vajadzētu aizliegt automašīnām šķērsot robežu. Lejas Saksijā šie automobīļi brauc, tāpat arī Nīderlandē, un vispār ir ļoti neloģiski, kāpēc gan tie nevarētu šķērsot robežu starp divām valstīm. Un, manuprāt, uh, Mm, uzņēmēji, kas transportē preces Eiropas Savienībā, viņi ir ieinteresēti beidzot iegūt tiesisku skaidrību par to, vai drīkst vai nē. Tāpēc skaidrībai ir jānāk no komisijas, un, uh, lai tiktu pie šīs skaidrības, ir jāiesaista arī Eiropas parlaments, jo tas ir mūsu uh, uzņēmēju interesēs. Paldies! Zaļos pārstāvēs Krāmera kungs, lūdzu. Priekšādātājs kundze, dāmas un kungi, Ādenauver kungs, kad mainīja savu viedokli, eh, teica, ka neviens nevar man aizliegt nakts laikā kļūt gudrākam mazliet. 2010. gada 16. marta atbildē es saņēmu atbildi ka mm, atbildi ir nē. Ja komisija komisija paziņoja, ka ja tā netiks informēta par šo automobīļu izmantošanu, tad tiks piemēroti sodi attiecīgai dalībvalstī. Pēc kāda laika pozīcija pilnīgi tika mainīta un pārobežu transports tika atļauts. Nekādi grozījumi netika paredzēti, bija paredzēts tikai savādāk interpretēt noteikumus, jeb likumdošanu. Uh, Un par to satraucās un bija neapmierināts pilnīgi visas politiskās grupas. 2012. gada jūnijā Kallas atbildēja, ka šāda rīcība vai šāda pieeja ir juridiski pilnīgi nevainojama, kaut gan atzīstu, ka interpretācija vai šī direktīva ir interpretējama uh, nu, dažādos veidos nav gluži viennozīmīga. Pēc tam parādījās plāns pārstrādāt vai pārskatīt at attiecīgo direktīvu. Un Šulc lūdza Barozo kungu beidzot pārtraukt transporta komisāru nelikumīgo uh, rīcību. 2013. gada intervijā mēs dzirdam, ka direktīvas pārstrāde uh, nemaz neparedz noteikumu pārskatīšanu, kas atļaujas attiecas tieši uz lielajām kravas automašīnām. Uh, Vai šeit es gribētu atgriezties pie savas uzrunas sākuma, varbūt naktas laikā cilvēks var kļūt arī dumjāks, ne tikai gudrāks. Paldies, Meisners kundz, grib jums uzdot jautājumu, vai jūs atbildēsiet. Lūdzu, paldies. Kolēģis Krāmers tagad pārmeta komisāram dumjību un pārmeta arī likuma pārkāpšanu. Tas ir tā ļoti stipri teikts. Līdz šim mēs centāmies debatas tomēr ieturēt lietišķā gaisotnē, vai tiešām var runāt par likumu pārkāpumu, ja tas vispār nav komisijas kompetence noteikt, vai šīs kravas auto ir atļauti vai nē ja komisija vienkārši pieņem kaut ko zināšanai. Lūdzu, Krāmēra kungs. Pirms diviem gadiem es komisāram uzdevu jautājumu, vai viņš zina, ka šie automobīļi šķērso robežas. Viņš man atbildēja, nē, bet viņš papildināja šo atbildi un teica, ja es to zinātu, tad dalībvalstis tiktu aicinātas mani par to informēt, un ja viņas to apstiprinātu, tad es aicinātu viņas to pārtraukt, un tad tiktu uzsākta likuma pārkāpuma līguma laušanas procedūra. Un to es dzirdēju no komisāra, un pēc kāda laika parādījās runa no komisāra puses, ka viņš nemaz neko tādu vairs nevēlas, viņš vēlas vienkārši savādā kaut ko interpretēt, neiesaistot Eiropas parlamentu, un tas nav pieļaujams. Likumdevējs ir jāiesaista. Lūdzu, pārtrauciet nelikumīgo darbošanos, kamēr nav ieviesta skaidrība. Paldies, Kramera kungs, kolēģim Leichtfrīdam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs, jums neveicis pēdējā laikā ar Eiropas parlamentu runājot par li, uh, lidostu paketi, jūsu priekšlikumu negūva piekrišanu. Un es vispār biju domājis, ka no tā ir jāsacina, nu jā, Eiropas parlaments man nesako, tad es vienkārši viņiem neusticēšu nekādus jautājumus. Un šobrīd izskatās, ka attiecībā uz šiem lielajiem kravas auto tieši tā arī notiek. Uh, izskatās, un es šeit piekrītu Krāmer kungam, ka jūs patvaļīgi, jādomā, bez leģitimitātes vēlties vai grozījāt Eiropas likumdošanu, un to nevar darīt. Ja jūs to gribat, lūdzu, izstrādājiet likumdošanas priekšlikumu. Un es gribu jums jautāt, vai jūs gribat palikt vēsturē kā tas komisārs, kurš patvaļīgi centās uh, grozīt likumdošanu, ignorējot likumdevēju. Tas diez vai ir labs solis. Paldies, Leichtfrīda kungs. Lichtenbergeras kundze lūdzu. Komisāra kungs, kad es jūs uzklausīju kad jūs reaģējāt uz Simpsona kunga teikto. Jūs teicāt, ka jūs apzināties, cik jautājums ir delikāts un svarīgs, bet acīm redzot tā tomēr gluži nav. Jūs to tomēr neapzināties, jo ja mēs raugāmies uz to, ko jūs darījāt pēdējo nedēļu un mēnešu laikā, tad īstenībā šaubu gadījumā jums ir svarīgi, lai attīstītos viena noteikta transporta joma. Jūs runājāt par aerodināmiku, eh, gabarītiem un masu. Es domāju, ka jūs vēlaties, lai masu, masa tiktu noteikta tik, liela, tik augsta, ka nebūtu vispār iespējams to pārsniegt. Vai jūs, es gribu jums jautāt, vai jūs tiešām veiksiet eh, ietekmes novērtējumu, kuros parādīsies arī izmaksas, ko šie lielie uh, transporta līdzekļi izraisīs. Un es jums gribu pateikt, ka Alpu reģions būs pret. Paldies tālāk, Tikau kundze. Komisāra kungs. Uh, es jau. Uh, Vairākas reizes esmu dzirdējusi komisijas eh, nodomu grozīt direktīvu 1996 čārtsvītras 53, kas attiecās uz eh, īpaši liela izmēra transporta līdzekļiem. Uh, Un šeit uh, uh, Eiropas parlaments strādā ko cieši ar um, Eiropas komisiju, tāpat kā mēs strādājām pie direktīvas 3801 par digitālajiem tahogrāfiem. Un um, savukārt to direktīvu mēs nevaram pieņemt, kamēr mm, mm, direktīva 53 nav grozīta. Tad man jautājums ir tāds, vai 53. E, direktīva tiks beidzot pieņemt vai ne? E, paldies tikau kundzei, saka priekšsādātāji. Tālāk mēs ierasimies pie brīvā mikrofona procedūras. <coughs> Ja, dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte. Ja, paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs. Šodien pēcpusdienā, tieši pēc deviņām nedēļām, esmu saņēmis atbildi uz manu jautājumu saskaņā ar 117. reglamenta pantu komisija ir tikai sešas nedēļas, lai atbildētu, bet nu labi, tas tikai tā blakus minot. Jūs eh, teicāt, ka turēsieties pie jūsu ieviestiem grozējumiem, bet tas nav pieņēmami, jo komisija tagad eh, interpretē no jauna noteikumus, ne tikai viens, vienam pieņēmama likumīga procedūra, kā to panākt, un kamēr tas netiek eh, izdarīts eh, direktīva 55.3 joprojām um, paliek spēkā. Tātad um, jūsu grozējumi attiecībā uz pārobežu satiksmi, uh, ideja tur nevar būt tāda, uh, kā tas izskatās, tā vismaz šķiet. Paldies, Artu kungs. Kolēģis Krāmers vēlētos jums uzdot jautājumu, vai jūs to pieņemat, lūdzu? Es vēlos jautāt, vai kolēģis zina, ka kaut kur smagas uh, kravas mašīnas uh, veids pārobežu satiksmi. Un ja viņam kaut kas ir par to zināms, ko, vi, ko viņš šajā sakrā plāno darīt. Paldies, lūdzu, Ertoka kungs. Paldies Kramera kungam par jautājumu. Jautājums ir svarīgs. Mums ir tāda informācija, ka Smagas krās mašīnas eh, brauc eh, no Dānijas uz Vāciju un atpakaļ. Un ko tad jūs, komisārs, par to domājat un kad jūs uzsāksiet pārkāpumu procedūru pret eh, šīm valstīm? Paldies kolēģim par jautājumu. Lielas paldies Ertuka kungam. Tālāk došu vārdu Ajala Sanderses kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Arī es vēlējos pievienoties tiem, kas izteica savu nepatīkamo pārsteigumu attiecībā uz šo komisijas neizlēmību. Komisāra kungs, jūs vienkārši radāt haosu. Mēs, kā parlaments, nesam devuši nekādu iemeslu. Uh, lai te būtu nu, tāds murgs. Mēs, piemēram, Katalānijā nezinām, ko darīt ar, ar kravas mašīnām, kuras vārs ir 44 tonnas. Mēs nevaram pieņemt nekādu lēmumu attiecībā uz šīm kravas mašīnām, tāpēc, ka vēl nav zināms, ko izlems komisija. Tāpēc, lūdzu, komisāra kungs, atrasiniet jaunu šo situāciju, cik ātri vien iespējams, lai arī mēs reģionos zinām, kā tālāk rīkoties. Paldies! Paldies Ajālas Senders kundzei un tagad vārds komisāram Kalas kungam. Paldies! Godātie parlamentu lodzekļi, es vēlētos tikai atgādināt, ka mums šādas diskusijas ir bijušas jau daudzas reizes, nekāda lielā hausa te nav. Komisijai nekādā ziņā nav at, Eh, nodoms atļaut visā Eiropā izmantot šos ārkārtīgi lielos uh, transporta līdzekļus. Mēs neiejauksimies dalību valstu lēmumos. Ja, piemēram, Ziemeļvalstīs ir atļautas šīs ārkārtīgi lielās eh, kravas mašīnas, uh, Eh, tad lai tas arī paliek. Ir dalība valstis, kas nevēlas šīs kravas mašīnas, tad tās arī netiek izmantotas. Man šķiet, tas ir vienīgais veids, kā var atrisināt šo jautājumu. Mēs neizsniedzam atļaujas. Mums nav nekāda eh, nodoma uzspiest šīs uh, lielās kravas mašīnas visām dalību valstīm. Uh, Šajā direktīvā, par ko runa, ir e, ļoti daudz pozitīvas izmaiņas attiecībā uz masu un gabarītiem. Un tieši tiek uzsvērts to, ka krāsmašīnām ir jābūt raudzīgākām apkārtējai vidē, un tas ir tikai sākums. Dažas dalībvalstis, kā jūs labi zināt, ir atļāvušas savā teritorijā pārvietoties uh, um, ļoti smagām kravas mašīnām, un tas attiecās arī uz vairākām pavalstīm Vācijām. Nu, par to mēs esam saņēmuši dažādus ziņojumus ar situācijas izvērtējumu. Kā jau Baha kungs teica, šie ziņojumi ir snieguši dažādas atbildes uz uh, mūsu jautājumiem. Uh, Jautājums, kur mūsu viedokļi nesakarīta un kur radās nesaskaņa, un es zinu, es atzīstu, ka tā bija mūsu kļūda sniegt uh, atbild uz jautājumu par juridisko interpretāciju, un tad bija jautājums, vai uh, pietiek ar to, ka mēs konsultējamies ar parlamentu juridisko dienestu. Uh, un vai ir uh, pietiekami ar to, ka mēs sniedzam juridisku atbildi, ka ja dalībvalsts atļauj um, šo e, ārkārtīgi lielo kravas mašīnu izmantošanu, tad šīs kravas mašīnas drīkst šķērstot robežu noteiktos gadījumos. Es piekrītu, ka tā bija kļūda. Un es varu uh, pilnīgi godīgi atzīties, ka tā bija mūsu kļūda, un, protams, kā mēs to ar šo direktīvu varam izlabot. Un tagad e, mums ir iespēja to mainīt, tāpēc mēs arī domājam, ka e, Parlamentam ir uh, vislielākās tiesības iesniegt kādus centigrozījumus tas vēlas, pieņemt kādus grozījumus tam ienāk prātā. Mēs absolūti neiebilstam. Un transporta komiteja bez šaubām var sniegt atzinumu par to, ko tā domā attiecībā uz robežu šķērsošanu. Tik tālu Eh, cik eh, tas attiecās uz juridisko atzinumu. Tātad, ja dalībvalsts atļauj savā teritorijā šīs eh, superlielās krāvas mašīnas, tad ir kaut kādi gadījumi, ka tās drīkst čārsot robežu. Tālāk par svara sensoriem. Svara sensori ir ļoti dārga lieta, tāpēc viņi direktīvā neparādās, jo tie ir tiešām ārkārtīgi dārgi. Mēs nevaram uzspiest šo sensoru izmantošanu. Un no tā, ko es tikko teicu, es varu arī skaidri pateikt, ka neviena valsts netiks sodīta par to, ka e, šīs uh, superlielās kravas mašīnas ir šķērsojušas robežu. Paldies! Dargie kolēģi, saka priekšsēdētāja debatas ir beigušās. Es tā pieņemu, ka komisārs būs jurisdībā arī pēc sēdes, ja jūs vēlties turpināt viedokļu apmaiņu. Es vēlētos jums visiem pateikties par jūsu pienesumu un vēlētos jūs informēt, ka sēde atsāksies rīt pulkstens deviņos. Liels paldies visiem jauku vakaru!